Um, good afternoon, colleagues. Jauka pēcpusdiena visiem. Sveicu jūs mūsu sanāksmē. Uh, sveicam Simonu Vikānu. Jūs atbildat par ekonomisko um, atbil, um, attīstību un pārstāvat Federiku Gvidi. Parasti Itāli, jebkuras prezidentūras laikā mēs um, uzņemam šeit cilvēkus, kas um, strādā mūsu lauciņā. Protams, prezidentūra jau ir labi iesākusies. Bet jūs zināt, kā mēs tagad pārorganizējam darbu jaunajā parlamentā. Atsveicam jūs tagad. Jūs mums tagad pastāstīsiet uh, par savu darbu, un pēc tam būs iespēja uzdot viņai jautājumus. Tad lūdzu, piesakieties arī runātāju sarakstā. Lūdzu, jums vārds. Liels paldies, uh, priekšstādājas kundze, dāmas un kungi. Uh, man ir liels prieks un gods piedalīties šajā uzklausīšanā Paldies arī par to, ka jūs esat gatavi uh, diskutēt par manas ministrijas atbildības jomu. Es gribētu īsumā pastāstīt jums par uh, tiem darbiem un prioritātēm, uh, kas ir izverzīti patērētāju aizsardzības un tehniskās harmonizācijas um, jomā. Valsts sekretārs Sandro Goci eh, turpinās šo izklāstu nedaudz vēlāk. Pašlaik, kolēģi un kolēģis, Eiropā valda jaunā cerība. Pilsoņi sagaida, ka mūsu politiskās programmas iezīmēs ceļu eh, nākotnē. Tāpēc eh, viena no mūsu prioritātēm ir patērētāju uh, uh, uzticība. Patērētāji ir iekšējā tirgus stūrakmens, un mēs vēlamies uh, novērst šo parasto pretstatu starp patērētājiem un uzņēmumiem. Mēs uzskatām, ka nepieciešams no jauna definēt patērētāju aizsardzības politiku. Vēlamies virzīt uz priekšu dažus likumdošanas projektus, jo īpaši runa ir par tirgus uzraudzību un produktu drošību. Tātad Itālijas prezidentūras programma. Vispirms vēlos pastāstīt par konkrētajām iniciatīvām patērētāju aizsardzības jomā. Strādājam jo īpaši divās jomās. Pirmkārt, mēs turpinām darbu pie dažiem likumdošanas aktiem, vēlamies šos jau iesāktos darbus noslēgt, lai patērētāji varētu baudīt jaunās tiesības. No otrās puses, mēs uh, vēlamies stiprināt Eiropas kompetento iestāžu tīklu, kā tas ir paredzēts uh, regulā 2006-2004. Šajā sakarā esam paredzējuši arī uh, konferenci, kas notika tagad 7. un 8. jūlijā Romā, un tā bija veltīta patērētāju tiesību stiprināšanai. Mēs uzskatām, ka kompetentās iestādes spēlē ļoti svarīgu lomu uh, uzraugot likumdošanas īstenošanu. Mēs vēlamies uh, pārbaudīt un izanalizēt pašreizējo kompetento iestāžu sistēmu, ņemam vērā arī digitālo iekšējo tirgu un e, vēlamies pārvarēt arī e, tās problēmas, kas joprojām pastāv attiecībā uz e, dažāda veida darījumiem un maksājumiem starp dalību valstīm. Jau tagad ir panākti visai labi rezultāti kontroles, novēršanas un uh, uh, uzraudzības pasākumu jomā. Tagad par konkrētajiem dosjē. Kādi plāni ir Itālijas prezidentūrai? Vispirms produktu drošības regula un arī tirgus uzraudzības regula. Tie ir divi likumdošanas akti, kas veido vienu kopu, vienu paketi. Un es gribētu pateikties Kristela Šaide Moze uh, eh, referentei un arī uh, visiem komandas locekļiem, kas strādāja, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā Eiropas parlamentā. Tā tika panākta aprīlī. Mēs e, tā arī cerējām, ka Eiropas parlaments vēl pagājušajā sasaukumā to pieņems, un tā arī notika. Mēs turpinām e, savu laiku darbus padomē. Uz aptuveni pusgadu šie darbi bija apturēti, bet tagad šī pakete e, mums ir prioritāra, un tas svarīgākais ir regula par tirgus aizsardzību un patēriņu precēm. Mēs vēlamies uh, ska, precizēt noteikumus, kas attiecas uz made in zīmi un uh, darīsim arī visu, lai 7. pantā uh, tiktu pārvarēta blokāda, lai mēs varētu rast saprātīgu kompromisu. Vēl ļoti svarīgi uzsvērt, ka 16. septembrī atsāka darbu um, patērētāju aizsardzības grupa un konkurētspējas grupa ķersies klāt pie šīm jautājumiem 7. oktobrī. Parlaments pieņēma attiecīgās regulas pirmajā lasījumā. Tagad Eh, vēl tikai jāpārbauda pēdējās formalitātes. Mēs gaidījām, eh, ka eh, komisija un politisko grupu koordinatori apstiprina pagājušā sasaukuma nostāju. Mēs esam gatavi no savas puses strādāt pie kompromisa, balstoties uz uh, tiem rezultātiem, kas tika sasniegti Lietuvas prezidentūras laikā. Mēs jau pieprasījām, lai komisija veiktu uh, tehnisko analīzi attiecībā uz 7. panta uh, ietekmi un iespējamajām sekām. Drīz uh, Eh, šīs atzinums tiks publiskots, un tad mums būs konkrēti dati, lai turpinātu darbus tehniskajā līmenī darba grupā. Tas ir svarīgs pavērsiens. Bez tā mēs nevarēsim panākt vienošanos padomē. Katrā gadījumā mēs ceram, ka šī vienošanās tiks panākta līdz gada beigām. Un uh, vēl viens sarunu virziens uh, skar direktīvu par kompleksajiem ceļojumiem. Esam paredzējuši panākt politisko vienošanos līdz gada beigām, kas balstītos uz vispārējo politisko ievirzi. Tad būs jāpanāk vienošanās ar parlamentu. Patērētāja aizsardzības darba grupa veiksmīgi turpina savu darbu Un mēs no savas puses darām visu, lai rastu piemērotus formul, formulējumus un risinājumus attiecībā uz eh, direktīvas aptvērumu. Svarīgi ir arī noteikumi par maksātnespēju. Te ir jāpiedāvā labāks juridisks satvers un jāsaglabā arī līdzsvars Uh, nosakot uh, uzņēmumu atbildību. Šajā direktīvas priekšlikumā mēs um, izšķiram kompleksos ceļojumus un blokveida papildu pasākumus, ko arī piedāvā turisma uzņēmumi. Protams, arī šeit jāņem vērā patērētāju intereses. Mēs cenšamies panākt zināmu harmonizāciju. Mūsu darbs nekādā veidā nav ideoloģisks. Galvenais mērķis ir harmonizēt šos noteikumus cik tālu vien iespējams. Pie tā strādā padomes patērētāju aizsardzības grupa, un uh, darbs virzās uz priekšu raiti. Mēs ceram, ka izdosies arī grafiku īstenot, kā tas ir paredzēts. Ceram arī uz labu sadarbību ar Eiropas parlamentu. Nu, lūk. Tad strādāsim arī ar jauno referentu. Bet tagad uh, runāšu par tehniskās harmonizācijas jomu. Arī šeit ir vairāki uh, vēl līdz galam neizskatīti likumdošanas akti, piemēram, uh, e-call uh, direktīva, kas ir ļoti svarīga, lai mazinātu um, negadījumus uz mūsu ceļiem. Uh, šis uh, vienotais uh, ārkārtas gadījumu numurs, numurs 112 būs ļoti svarīgs, lai ātri ziņotu uh, par negadījumiem, lai ātri izsaukt ātro palīdzību un citus palīdzības dienestus. 26. maijā konkurētspējas padome ir apstiprinājusi vispārējo pozīciju, ko papildina Grieķijas prezidentūras secinājumi. Itālijas prezidentūra plāno drīz uzsākt sarunas ar Eiropas parlamentu, lai mēs varētu ātri panākt vienošanos otrajā lasījumā. Šajā sakarā vēlos pateikties par jau paveikto pie šī svarīgā dosjē. Mēs īpaši pasakāmies Anjālovas kundzei, un mēs ceram arī uz turpmāko tikpat veiksmīgo dialogu. Nākamais svarīgais akts ir um, automašīnu uh, Uh, pirmreizējās reģistrācijas regulā. Padomē vēl nav izdevies panākt vienošanos par to, jo dažās dalībvalstīs ir iebildumi attiecībā uz iespējamām sekām, kas varētu būt šim priekšlikumam. Uh, dalībvalstis uzskata, ka tas varētu negatīvi ietekmēt nodokļu sistēmu. Padome pieprasīja komisijai izvērtēt, kādā veidā šī regula ietekmēs nodokļu un pārvaldības sistēmas dalību valstīs. Mēs ceram, ka mums pēc šo datu saņemšanas izdosies panākt dalību valstu piekrišanu, lai varētu šo tiesību aktu virzīt uz Eiropas parlamentu un uh, censties panākt vienošanos. Vēl gribētu teikt, ka mēs plānojam arī turpmāk strādāt padomē pie tehniskās saskaņošanas priekšlikumiem, piemēram, par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un par dabas gāzes priekšlikumu, kā arī par kabeļu priekšlikumiem. Latvijas prezidentūrai būs tāda iespēja sākt sarunas ar parlamentu par šiem tiesību aktiem. Un tagad esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Ja būs nepieciešams, varēšu detalizētāk pastāstīt par dažiem no priekšlikumiem. Well, that was a very detailed summary. Paldies, tas bija ļoti detalizēts izklāsts par darbiem, ko veicat gan jūs, gan arī mēs šajā komitejā. Tagad man pašlaik ir viens runātājs sarakstā, vai vēl kāds grib izteikties? Nu, tautas partijas, Andrēs Švop, paldies, paldies arī Vikārī kundzei. Paldies! Protams, mēs saprotam, ka bija Eiropas parlamenta vēlēšanas, arī komisija tag, tagad tiek veidota no nu jauna. Bet tagad mēs redzam jūs teiklā pie mums. Esmu jau arī sazinājies ar jūsu e, kolēģiem un novēlu Tautas partijas politiskās grupas vārdā jums vislabākos panākumus. Trīs tēmas gribētu pieminēt. Jūs runājāt e, ļoti detalizēti e, par šīm tēmām. Reizēm ministrija pārsteigti par to, cik tehnisks darbs šeit notiek. Pirmā tēma, ko gribēju pieminēt, uh, ir eh, šis eh, ārkārtas izsaukuma numurs 112 ECOL. Ar kolēģi Kabosu Koelju, kas pašlaik nav klāt, eh, mēs nesen runājām par to, kāpēc padome vēlas mainīt mūsu priekšlikumus vairākās vietās. Mēs nevienmēr saprotam padomes ierosinātas izmaiņas. Mēs vēlamies, lai šis numurs varētu tikt izmantots visur, uh, Eiropā. Tad, piemēram, turisti, kas no Francijas dodas uz Itāliju, kāpēc viņi nevar tur izmantot šo numuru? Padomi joprojām atliek vienošanos. Tas man nav skaidrs. Otrais jautājums - paketu ceļojumu eh, direktīva. Turisma nozarei tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un uh, Itālija ir viens no turisma galamērķiem. Vai padome paredz eh, vēl diskutēt par sasaisti starp šo direktīvu un pasažieru tiesību direktīvu, kā arī apdrošināšanas starpnieku direktīvu. Jo mēs zinām, ka turisma uzņēmumi un eh, ceļojuma biroji eh, beigu beigās var saskarties ar lielām problēmām. Es domāju, ka turisma valstis uh, kā Itālija to nemaz nevēlas, un arī turisti nevēlēsies kaut kādas problēmas. Mēs vēlamies, protams, plašākas tiesības patērētājiem, bet vēlamies, lai viņiem būtu arī iespējas izvēlēties no plaša piedāvājuma. Un vēl priekšstātais kundze. Atvainojiet, es teicu priekšstāja kungs, bet, nu, laikam galvā man vēl vecie laiki. Jūs runājāt par uh, uh, preču uh, drošuma uh, paketi. Ļoti labi, ka jūs cenšaties šo paketi sasaņot bet vai notiek jau tagad sārunas par to, kāds kompromiss varētu galu galā mums sanākt, jo visu laiku tiek runāts, ka tiek meklēts kompromiss, bet kāds tas izskatīsies, vai jau notiek kaut kādas sarunas. Es saprotu, ka rezultāti vēl nav uh, panākti, bet vai kaut kas vispār notiek šajā virzienā? And one more question from Anna Maria Karat. Un vēl viens jautājums no Karats Bildes kundzes. Paldies! Es izteikšos itāliski, godinot Itālijas prezidentūru. Liels paldies par šo prezentāciju. Tie visi ir ļoti svarīgi dokumenti, un iepriekšējā sasaukuma laikā arī nodarbojāmies ar šiem jautājumiem. Man ir tāds jautājums, ko Itālijas prezidentūra paredz? Ja mēs nodarbojamies ar jautājumiem, kas parasti nav iekšējā tirgus kompetencē, tad um, mēs īsti to nesapram. Mēs uh, runājām par uh, dažādiem nodarbinātības, konkurētspējas izaugsmes jautājumiem un par to, ka ja mums nav ekonomiskā izaugsme, tad Eiropas pilsoņi katru dienu par to maksā. Vēl joprojām pastāv dubultošanās mm, likumos, ir ne visādas dubulti nodokļi, ir šķēršļi attiecībā uz preču, pilsoņu un pakalpojumu pārvietošanos. Un ir ļoti liels dažādu normu sloks Eiropas Savienībā. Un kā lai ministrs, kas atrodas konkrētspējas eh, padomē, nenodarbotos ar tiem uh, jautājumiem, kas atrisinātu šo šķēršu likvidēšanu, jo par ko tad, lai mēs te cīnāmies, vai tad ne par izaugsmi, jo mēs taču cenšamies, lai iekšējais tirgus tiek arī saskaņots ar Eiropas semestri, arī ar Eiropa 2020 stratēģiju, jo šī pārbauda tagad sākās, tā ir iespēja. Un arī pārbaudot savstarpējo jo darbību, tas viss ir saistīts, un es tiešām gribu izprast, kāpēc šī pakalpojuma direktīva arī netiek pieskaitīt pie ekonomiskās attīstības loka. Vēlos dzirdēt jūs paskaidrojumu. Paldies! Thank you very much. The, the Liels paldies! Ministra teica, ka atbildēs vispirms uz šiem diviem jautājumiem, pēc tam uzklausīs vēl divus un tad atkal divus. Tagad ir četri runātāji. Rulo, Mālīna Misi un Katrin Štailā. So if there's anybody else... Put... Vai vēl kāds vēlas pieteikties, bet tagad došu atbildi. Atbildēt laiku. Tātad jūs atbildēsiet šiem un pēc tam uzklausīsiet pārējos. Paldies! Liels paldies par šiem jautājumiem. Švābas kunga jautājumi. Tātad. Šie jautājumi pieprasa no manis paskaidrot vēlreiz to, kāds būs mūsu darbs. Un es sākšu ar viņa trešo jautājumu. Kādas ir bijušas diskusijas? Tas bija Švābs kunga jautājums. Tiklīdz eh, Itālijas prezidentūra uzsāk savu darbu, mans ministrs, kurš piedalīsies konkurētspējas eh, komitejā rītdien Briselē, uzsāka sarunas īpaši ar tām dalībvalstīm, kuras skaidri izteicās pret šīm regulām, tostarp arī ar parlamentu. Tika noskaidrots vesels tēmu loks, kas tagad tiek pārbaudīts. Mm šeit darbs var notikt um, auglīgā ritmā, un ir bijuši vairāk jautājumi, par kuriem dalībvalsts bija īpaši satraukušās. Mērķis bija noskaidrot šīs, šos īpašos jautājumus, ne tikai tos, ko es jau pieminēju, bet arī citus. Un tas viss attiecas uz konkrētspējas padomas darba loku. Tātad mērķis ir noskaidrot šos jautājumus un noskaidrot, kādus risinājumus mēs varētu gūst pirms Itālijas prezidentūras beigām, vai vismaz atrast uh, risinājums, kas varētu sarunas ievērojami turpināt uz priekšu, un lai mēs varētu sagatavot dokumentus, kurus parlaments atbalstītu. Vai vismaz tādu tekstu, kuru padome neapturēs tādu pašu iemeslu dēļ, kā to darīja attiecībā ar iepriekšējo tekstu. Es izmantošu Švābis kunga jautājumu un mazliet papildināšu to, ko teicu pirms tam. Itālijas prezidentūra ir pieprasījusi analīzes veikšanu no komisijas, un komisija to īstenos kā tehnisku pētījumu. Un neraugoties uz mūsu iniciatīvu pieprasīt šo pētījumu, mēs kā prezidentūra esam uzņēmusies atbildību tām prasījumam, kas nāca no patērētāju aizsardzības padomis, lai varētu turpināt sarunas šajā jomā. Bija delegācijas, kas vēlējās uzsvērt to, ka ir nepieciešams ietekmes novērtējums un bija vienbalsīga vienošanās, ka ir nepieciešams vēl nepieciešami vēl papildu pētījumi, un balstoties šī pētījuma rezultātiem, mēs tad ceram turpināt sarunas. Es centīšos izteikties vēl precīzāk. Mums nav nodoma izaicināt parlamenta nostāju vai kaut ko mainīt par to, par ko jau vienojamies saistībā ar septīto pantu. Mēs zinām, ka parlaments nepieprasīja ietekmes novērtējumu, un tādēļ ir pilnībā pieņemam, ka parlaments noraida jebkādas šādas uh, prasības, ņemot vērā, ka tas ir sagatavojis pats savu juridiski pamatotu novērtējumu. Tad runājot par turismu sektoru, kas ir ļoti būtisks un ļoti strakt, strateģisks sektors Eiropas Savienībā, un šeit ir, protams, jāņem arī itāļu dimensija vērā. Šajā jomā pastāv ļoti plašs pakalpojumu loks, lai arī nodrošinātu uh, apceļotāju vajadzības un vēlmes, kā tas parasti notiek arī apceļojot Itāliju. Taču šeit ir nepieciešams nošķirt divas kategorijas. Mums ir jāplūko, kāda ir šī dinamika šajā sektorā. Uzņēmumi, uzņēmumi ir ļoti ātri jāizmaina savi eh, darbības modeļi. Mēs nevēlējāmies šeit mainīt galvenās definīcijas, bet mēs centāmies um, atbalstīt tādas pieejas, kas uh, nodrošinātu patērētāju aizsardzību un vienlaikus nodrošinātu attīstību. Mēs nevēlamies sabojāt šo sektoru, bet mēs cenšamies nodrošināt tādus apstākļus, lai šis sektors varētu augt. Mēs cenšīsimies pārskatīt uh, um, šo lielo slogu starp šīm divām kategorijām, cenšamies samazināt šo slogu un vienlaikus vēlamies nodrošināt augstu līmeņa aizsardzību patērētājiem. Korats Piltas kundze. Vai es pareizi izrunāju jūsu vārdu? Jūsu pieminētā problēma ir mums zināma. Mēs ļoti skaidri to apzināmies un apzināmies, ka tāda problēma pastāv. Tādēļ rītdien, kad ministrs Guidī pieprasīs uh, šī sektora spēcināšanu no visām pusēm, jo mums ir uh, jāpieņem šeit Briselē lēmumi balstoties uz kādu ietekmi tie atstās uz izaugsmu, ekonomisko, sociālo jomu un īpaši ražojošo industriju. Tie ir būtiski pūliņi, kurus vēlamies uh, īstenot prezidentūras laikā. Mēs vēlamies, lai mūsu pilsoņi saredzētu ļoti būtiskas reformas attiecībā uz procedūrām, kas ir ietekmējuši mūsu kontinenta labklājību un attīstību. Tad runājot par Eiropu 2020 stratēģiju, mūsuprāt, šeit ir ļoti būtiski to īstenot saistībā ar iekšējo tirgus uh, sfēru un rītdien konkrētspējas padomē notiks tieši debatas par šo jautājumu varu piekrist Korats kundzes teiktajam, Tādēļ noraidu jebkādus izteikumus, ka izaugsme ir iespējama tikai ar vairāk resursiem. Itālijas uh, valdības ietvaros mēs eh, nekādā gadījumā neatsakamies no šo, šīm debatēm. Mēs esam deleģējuši tēmas eh, mūsu valdībā dažādos veidos, un es esmu pārliecināts, ka Koidī kungs arī dalīsies ar šo pieeju un šo mūsu vīziju. Mēs strādājam divās frontēs, kas patiesībā nav tik dažādas, lai sasniegtu izaugsmi jo mm, ir nepieciešams vispārīgs pārskats gan par izaugsmi, gan par konkurētspēju. Un 15. oktobrī jau tagad var teikt, ka Itālijas kabinets pieņems pasākumus, kas ļaus Itālijai vēl vairāk saskaņoties ar šo konkurētspējas un tirgus loģiku. To mums ir ieteikusi tā dēvētā antitrust joma. Un vienlaiks mums ir jābūt, protams, saskaņotiem ar Eiropas Savienības likumiem, un mēs šeit cenšamies panākt uh, nokavēto. Un attiecīgā ministrija, kas uh, inicēja šo reformu, īstenos vēl lielākus pūliņus, lai panāktu šos darbu rezultātus. es domāju, ka Guidīgi kungs vēlreiz sniegt vēl detalizētāku informāciju, taču plāns ir tāds, ka pakalpojumu direktīva varēs tikt pilnībā integrēta šajās regulā, kuru mēs pieņemsim 15. oktobrī. Paldies! Paldies liels! Marija Grapaniks kundze. Domnā Vikārī. Paldies priekšsādātāji. Vikārī kundze, es gribētu vispirms teikt, ka e, mēs tiešām daudz sagaidām no Itālijas prezidentūras. Mēs ceram, ka jūs panāksiet vēl vairāk nekā līdz šim. Man ir visai konkrēts jautājums. Es gribētu zināt, vai Itālijas prezidentūra plāno kaut ko konkrētu attiecībā uz produktu drošību. Proti, iekšējā tirgū preces, kas tiek ražotas vai arī ievestas mūsu tirgū. Ne, visi, ne visas preces jau tiek ražotas mūsu teritorijā. Un mēs konstatējam, ka tas, ko mēs varam paveikt, lai nodrošinātu patērētāju aizsardzību un parūpēties par produktu drošību, Eh, tas attiecas tikai uz tiem produktiem, kas ir Eiropas Savienības izcelsmes, bet ja tie ir trešo valstu produkti un preces, mēs nevaram neko darīt. Un kā tad mēs varam aizsargāt mūsu patērētājus, ja pašlaik pie mums uh, izzūd arodi un uh, vairākas preces nemaz vairs netiek ražotas? Citur ražotās preces uh, nevienmēr ir drošas lietošanā. Ko tad jūs plānojat darīt attiecībā uz tiem produktiem, kas tiek importēti Eiropas Savienības tirgū? Marko Čulo. Marko Čulo, lūdzu. Marko. Salve. Merci. Grazie, Presidente. Uh, Anch'io mi aggancio a... Liels paldies, priekšsēdētāji. Arī es varu pievienoties tam, kā patērētāja aizsardzības koncepcija bija ļoti būtiska, taču ir jāaizsargā arī tirgus. Apzināts patērētājs, kas rīkojas apzināti, var arī garantēt to, ka notiek līdzsvarot ekonomiskā attīstība. Un tas rada labklājības avotu visā Eiropas Savienībā. Tika pieminēts, ka pagātnē Eiropas parlaments centās noteikt konkrētas noraides attiecībā uz preču marķēšanu, lai tiešām apzināti parādītu, kas tiek pirkts. 2010. gadā notika pirmais mēģinājums, kas nebija veiksmīgs, padomē šīs sarunas tika apturētas. Mēs tagad cenšamies um, vēlreiz ķerties klāt šim punktam un cenšamies izvairīties no šīs trūkceļa. Mēs Eiropas parlamentā cenšamies spēcināt patērētāju aizsardzību un cenšamies, lai padoma arī novērtētu parlamentu paveikto šajā pusgadā. Paldies! Tātad vēl paldies Čoliskungam un vēl viens jautājums no Mizī kundzes. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es zinu, kā Itālijas prezidentūra piešķir lielu nozīmīgumu efektīvai finansējuma ietveram. Un mans jautājums attieksies uz MVU. Mēs zinām, cik šie uzņēmumi ir būtiski ekonomikai, un mēs zinām, ka Itālijas prezidentūra arī apzinās šo būtiskumu. Uh, Un mans jautājums principā ir tāds, ja mēs atzīstam, ka šie uzņēmumi ir tik, bī, ir tik būtiski, vai mēs arī atzīsim, cik būtiski ir piekļuve fondiem, cik, cik būtiski ir piekļuve pieejamiem fondiem. Jā, mēs sakam, jā, ir dažādi fondi un programmas, taču tā birokrātija, kas ir noteikta MVU, lai sasniegtu šos fondus, fondus un tā samaksa, kas viņiem ir jāizdara, nozīmē, ka šī piekļuve nav nemaz tik vienkārša. Mans jautājums ir, ko Itālijas prezidentūra plāno darīt saistībā ar pieejamību, birokrātiju un arī ar tādām situācijām, kad personas, kas pieņem likumus un noteikumus, lai piekļūtu šiem fondiem, parasti ir tāds iespējas, ka šīs personas parasti patiesībā nezina, kas notiek šajā MVD MVU tirgu. Vēlos pieminēt piemēru. Viens nosacījums, par kur es esmu tikusi informēta, ir tā, kamēr persona cenšas izveidot savu uzņēmumu, piemēram, tirzniecībā, drīkst piekļūt šiem pan, fondiem, lai, piemēram, īstenotu remontu, iepirktu preces, taču, ja šāda persona vēlas izveidot uzņēmumu, var izmantot šī fondu līdzekļus kaut kādiem, kaut kādiem mērķiem, bet nevar to darīt, lai mm, iepirktu preces, veidotu noliktavas. Un es gribētu, lai jūs palūkotos, lai šie nosacījumi būtu praktiski īstenojami un būtu pieejami līdzekļi visiem. Paldies! Paldies! manuprāt, ir ļoti svarīgi, kā ekonu komiteja nodarbojas ar šo jomu, bet arī cits komitejas ar to, lai eh, fondi tiešām ir pieejami MVU. Liels paldies! Vai jūs eh, vēlties atbildēt uz šiem trim jautājumiem, vai vēl vienu uzklausīsiet? Paldies! Eh, ringrazio tanto l'onorevole. Liels paldies visiem! Paldies par iedrošinošajiem vārdiem un par man dāvāto uzticību, tāpat kā arī uzticību, ko jūs sniedzat visai Itālijas prezidentūrai kopumā. Mēs ārkārtīgi centāmies meklēt pragmātiskus risinājumus produktu drošībai, Produkti, kas tiek importēti mūsu valstīs. Itālijas nostāja visiem ir zināma. Es te nerunāju tikai par prezidentūru, bet es runāju par 7. 7. pānta stāšanos spēkā. Mēs nevēlamies, lai abas regulas tiek sajauktas kopā. Ja jūs domājat, ka Itālijas prezidentūra vēlas šīs abas regulas nodru, nošķirt vienu no otras, lai mēs tiktu uz priekšu, tad es teikšu, ka tas tā tomēr arī nenotiks. Mēs līdz galam gribam aizstāvēt savu pozīciju. Mēs nezinām, vai mums būs eh, vairākums, tomēr līdz pašam galam mēs aizstāvēsim mūsu pozīciju. Mēs darīsim visu, lai sarunas varētu virzīt uz priekšu un ceram, ka tiešām varēsim atrast labu kompromisu. Šai saistībā es arī ceru, ka Itālijas prezidentūra tiks uztverta tiešām nopietni un arī ņemot vērā visus tehniskos pētījumus, mēs tiešām darīsim visu, ko spēsim, lai virzītu sarunas uz priekšu. Tālāk runājot par aizsardzību. Runa ir par informācijas tālāku nodošanu. Patērētājiem ir jābūt spējīgiem produktus iepazīt it īpaši tos produktus, kas viņiem piedāvā atbilstošās garantijas. Runājot par uzņēmumiem un par darba apjomu un slogu, tika minēts vairākas problēmas šai saistībā, un vēl varbūt pastāv citas, kuras diskusija gaitā varētu identificēt. Arī to diskusiju laikā, kas notiks padomēm tad eh, šeit mums tiešām vajadzētu raucīties, lai uzņēmumiem sloks aprobežotos tikai ar tām izmaksām, kuras eh, uzņēmumi vēlētos arī uzņemt, lai viņu produkti varētu <clears throat> atbilst visām nepieciešamām drošības noteikumiem. Tiem būtu arī atbilstošās garantijas. Uzņēmumam pašam ir jāvēlās saglabāt tādu tirguzi, tirgus pozīciju, lai tas varētu būt konkurētspējīgs piemēram, salīdzinot ar um, cīņā pret uh, viltotiem produktiem. Nu, runa ir arī par to, ka vajadzētu palīdzēt uzņēmumiem, lai tie kļūtu konkurētspējīgāk un lai tie spētu investēt arī pētniecībā. Un tā mēs vēlētos strādāt uz priekšu, šādā virzienā vēlētos doties, jo mēs uzskatām, ka tā tiešām ir laba pozīcija, kur vēl vērts aizstāvēt, bet mēs esam atvērti arī um, meklēt labus kompromisus. Varētu noslēgt kompromisus arī starp sektoriem. To mēs redzēsim, kas izkristalizēsies sarunās tālāk Culjakungs. Uzdevi jautājumu un es varu atbildēt to pašu, piedāvāt to pašu atbildi, kā es Grapīnī kungam tikko jau atbildēju. Es katrā ziņā gribu pateikties par to, ka jūs esat gatavi sadarboties, lai pēc iespējas varētu atrast vislabākos risinājumus visai Eiropai. Un ir tīpaši arī domājot par izcelsmes valstīm. Mums pašiem vēl risinājums nav atrasts, bet mēs ļoti cenšamies darīt visu, kas mūsu spēkos, lai rastu vienošanos. Mēs domājam, ka ideoloģisks pozīcijas vajadzētu pārvarēt, un to varētu arī darīt, un līdz ar to būs iespējams, ja visi iesaistīsies un centīsies atrast risinājumu Eiropas eh, parlamenta ietvaros. Tomēr nevajadzētu to uztvert tā, it kā kāds vēlētos šeit savas paša intereses aizstāvēt. Tālāk es gribētu atgādināt, ka uh, Neapolē notiek sarunas par um, notiek sarunas, un uh, tur vajadzētu maziem vidējiem uzņēmumiem atrast uh, labus risinājumus, ir īpaši saistībā arī ar kosme programmu. Tā ir ļoti svarīga programma, kur arī, mūsuprāt, iet pareizajā virzienā, vismaz mēs tā ceram un visi zina, un droši vien jūs pat labāk nekā es to zinu, ka mēs gribētu dot vēl lielāku ieguldījumu gan Eiropas investīciju bankā, gan arī horizontā 2020. Jūs varat man ticēt, ka balstoties uz savu personīgo pieredzi mūsu uh, valstī, bet, protams, šī problēma ir plaši izplatīta visā Eiropā, uzņēmumiem ir ļoti lielas grūtības uh, saņemt aizdevumu. Šī problēma tiešām ir um, plaši pazīstama. Un šie uzņēmumi jau negrib uh, šos līdzekļus saņemt, lai kaut kādus izdevumus sektu. Jeb lai viņiem vienkārši būtu ieņēmumi, nē, galvenais ir tas, lai veicinātu ilgspējīgu izaugsmi. Šeit ir nepieciešams inovācijas, tā ir ļoti svarīga tēma maziem vidējiem uzņēmumiem runājot par finanšu līdzekļiem, tos var ieguldīt arī startup uzņēmumos. Mēs ļoti liels atsauksmes saņēmām par šiem uzņēmumiem. Tie bija jaunieši, jauni cilvēki, jauni cilvēki, kuri ir um, dibinājuši, piemēram, uzņēmumu. Turklāt saņēmām arī daudzus pieteikumus patentiem. Un mēs tiešām varējām novērot progresu šajā jomā, tīpaši domājot par patentiem un startup uzņēmumiem. Labi. Tālāk mums arī ir um, Small Business Act, kurš ļoti efektīvi tiek īstenots. Tam arī vajadzētu palīdzēt at atvieglot piekļuvu finansējumam maziem vidējiem uzņēmiem. Šai saistībā gribētu pateikties visiem, kas uh, palīdzēja darbā pie Small Business Act. Tas bija ļoti svarīgs darbs Eiropas valstīm. Un uh, uzņēmumi līdz ar to saņēma atbalstu, kāds, tā, kāds tiem līdz šim vēl nebija. Paldies! Un tagad uh, eh, Katrina Štailere un Sergio Koferati divi pēdējie jautājumi. Manuprāt, jūs pieminējāt, ka jūs eh, gribējat zināt, kas būs jauns referents jautājumā par turismu. Manuprāt, tas ir Sergi, Sergio Koferati par turismu paketi, vai ne? Tā kā jūs varat iepazīties jau šodien ar jauno referentu. Lūdzu, Šteleres kundze. Paldies priekšstādātāji. Paldies arī Itālijas uh, ministriem. Es gribu uh, koncentrēties uz uh, viedajām pilsētām un digitālo darba kārtību. Mēs esam atbildīgi šeit arī par digitālo vienoto tirgu. Visi, protams, runā par darba vietām un izaugsmi. Mēs gribētu zināt, vai jūsu mandātā jums arī jānodarbojas ar šiem digitālajiem aspektiem? Um, piemēram, Manchesterā, uh, manā vēlēšanu apgabalā, uh, tur uh, tieši digitālie aspekti pašlaik plaukst un ir ļoti svarīgi. Es gribētu zināt, vai arī jūs nodarbojaties ar šiem jautājumiem. Un tagad lūdzu Koferāti kungs. Grazie, la mia è una. Lielas paldies! Man būtu kāds eh, lūgums. Mēs šeit visi uzskatām, ka iekšējiem tirgumiem ļoti liela nozīme. Iepriekšējā leģislatūras periodi, periodu laikā mēs tiešām strādājām pie tā, lai semestrī kaut kas tiktu pateikts arī par trešo pīlāru. Tur nav runa tikai par tirgus ekonomisko politiku, par to vairāk ekonu atbild, jeb nodarbinātības komiteja, bet ir arī jautājumi, kur mū, ir mūsu kompetence. Mēs daudz ko sasniedzām, bet šie rezultāti vēl jākonsolidē. Es domāju, ka runājot par eh, vērtējumiem, par eh, padomas un komisijas darbu, bieži vien tiek novērtēta par zemu iekšēja tirgus loma. Es gribētu kādu piemēru nosaukt. Mēs ļoti daudz šodien dzirdējam par made in zīmi. To neaizstāv tikai patērētāji, bet ļoti svarīga ir šī izsekojamība. Tāpēc, lai patērētāji apzināti varētu izdarīt izvēli. Bet runāt par made in, es teiktu, ka izsekojamība ir arī transparences un konkurences elements, jo ja visiem ražotāji, visi ražotāji ir pakļaut vieniem un tiem pašiem noteikumiem un patērētāji apzināti var izdarīt izvēli, jo viņi zina, kā ir ražots produkts, tad šī konkurence varētu zināmā mērā mainīties. jo tas saistīts ar noteikumiem, kā tiek ražots produkts. Un tas saistīts ar kādu citu jautājumu, proti iepirkumu, publisko iepirkumu. Publiskais iepirkums ir ļoti svarīgs izaugsmē. Uh, šeit tas ir saistīts ar uh, publiskajām investīcijām, kur savukārt veicina privātās investīcijas, un es gribētu uzsvērt to, cik svarīgi ir šie elementi, kas sasaista makroekonomisko politiku ar nodarbinātības. Nodarbinātība šī pārēja nav tāda tieša, bet šis, šī joma ir ļoti plaša, bet tā ietekmē tirgus dinamiku. Es tiešām ļoti priecātos, ja padoma un komisija ļoti nopietni apzinātos šo aspektu, šo elementu. Uh, Un lai nebūtu tā, ka, ka mēs neuztaram šī trešās, trešā pīlāra nozīmi, ir ļoti svarīgi, ka mēs domājam par šo jautājumu atbilstošā veidā, un es ļoti vēlētos, lai varētu nonākt pie tā paša secinājuma, pie kur nonācis es, Trešais pīlārs ir ļoti svarīgs, tam ir ļoti liela loma. Ja jūs mums palīdzēsiet šādu uh, nostāju aizstāvēt, tad tas būs kaut kas labs. Mēs būsim paveikuši kaut ko labu gan sev, bet būsim padarījuši kaut ko noderīgu arī visai savienībai kopumā. Thank you, Sergio. Paldies, Sergio. Es varbūt visu sarežģīju. Es tagad labāk saprotu, jūs esat viens no ēnu referentiem šeit paketē, jūs neesat galvenais referents. Tagad to precizēšu. Tad mēs, eh, protams, zinām, ka šī pakete ir tik svarīga, tad būs vēl jāpagaida, līdz tiks noteiks, noteiks galvenais referents. Lūdzu, tagad jums ir iespēja atbildēt. Sì, certo. Mm. Eh, Jā, protams. Koferāti kungs. Vēlētos jums atbildēt ar tādu pašu pārliecinātību un tādu pašu entuziasmu, kā jūs, kad jūs uzdevāt savu jautājumu. Jūs jautājums drīzāk bija tāds kā secinājums, un es pilnībā piekrītu jūsu izdarītajai analīzē. Es personīgi strādāju šajā jomā. Un es arī strādāju tieši šajā pašā virzienā. Jūs runājāt pilnīgi pareizi. Ir nepieciešama drošība patērētājiem. Es domāju, ka es ļoti skaidri to savā prezentācijā arī pateicu. Made in ir ļoti svarīga lieta uzņēmumiem. lai tie varētu būt uh, izturīgāki un lai varētu nodrošināt arī to, ka konkurence notiek caurskatāmā veidā, lai uzņēmumiem būtu pareizie priekšnosacījumi investīcijām un lai uzņēmumi tehnoloģiski Eh, arvien labāk būtu nodrošināti, lai varētu pastāvēt globālajā tirgu. Stiklers kundze. Runājot par jūsu jautājumu eh, un par jūsu minēto tēmu, es varētu varbūt to atbildēt šādi. Jūs runājat par viedām pilsētām. Jūs pilsēta droši vien varēs dalīties ar jau labu praksi, un visā Eiropas līmenī mēs varētu no tā mācīties. Itālijas padomas prezidentūra ir pārliecināta par to un centīsies darīt visu, lai veicinātu Eiropas līmeņa lēmumus. Un ņemot vērā arī to, ka pēc horizonta 2020 tas atbilstoši tika arī izvērtēts. Tas ir modelis, kurš ir jāīsteno. izdarot atbilstošos pielāgojumus. Un vajadzētu mazliet mēģināt izdarīt arī tādu atpakaļējošu procesu un paraudzīties, cik tālu mēs Eiropā esam tikuši, un padomāt par pieredzi, kas gūta, lai varētu izstrādāt turpmākos pasākums, kas varētu palīdzēt dažādām pilsētām. Lai mēs nonāktu pie vienota līmeņa viedajām pilsētām, kur mēs izmantojam potenciālu un inteliģenci, kas jau pastāv. Mēs Nesakām, ka no augšas vajadzētu dot kaut kādus noteikumus visām Eiropas pilsētām, ka visiem būtu jāiet pilnīgi vienā virzienā un viss jādara vienādi. Nē, mēs gribētu paredzēt elastību, kas atbilst katrai atsevišķai situācijai. Mēs negribam noteikt kaut kādus identiskus risinājumus, bet izmantot tās īpatnības, kas konkrētajā vietā jau pastāv. Tā ir tiešām lieliski iespēja, lai uzlabotu loģistiku, lai uzlabotu pakalpojumus, tīpaši, ja runājam par um, satiksmi, tad tur varbūt ir atsevišķi elementi, kur ir vieglāk strādāt. Uh, Un runājot par um, tiešsaistes pakalpojumiem, kurus mēs piedāvājam saviem um, patērētājiem, jūs zināt, ka šādi pakalpojumi tiek īstenoti atbilstoši komunikācijas vajadzībām. Pastāv tabulas, kurās tiek atspoguļots Eh, kā notiek satiksme, bet eh, realitātē bieži ir tā, ka ir kaut kādi konkrēti izbraukšanas laiki, kuri varbūt eh, nevienmēr tiek ievēroti. Tas ir jāmaina, bet to var darīt tikai tad, ja mums ir atbilstoša elastība, kas nav identiska visiem, bet um, kas? Viedajām pilsētām dod iespēju rīkoties atbilstoši to īpatnībām. Tas savukārt novadīs pie tā, ka būs pielāgošanās, kur ir atbilstoša attiecīgajiem pakalpojumiem. un mēs varēsim no tā tālāk rīkoties vienotāk. The... Es domāju, ka jūs tagad uh, būsiet atbildējusi uz visiem jautājumiem. Ļoti interesanti, kā jūs runājāt par digitālās tehnoloģijas uh, pieņemšanas ātrumu. Itālija ir viena no valstīm, kas ļoti ātri pārņem jaunās komunikācijas iespējas. Mēs daudz ko varam no jums iemācīties. Jūs uh, ļoti veiksmīgi izmantojāt šo viedo pilsētu projektu, lai pielāgotos digitālajai pasaulē. Paldies uh, par šo sarunu. Uh, mēs redzam, ka jūsu darba kārtībā ir ļoti daudz darāmā paldies, ka jūs tagad izlobījāt uh, visas šīs prioritātes, kas atbilst vairāk vai mazāk mūsu komitejas mandātam. Paldies par šo sarunu un novēlu jums vislabākos panākumus nākamajos trijos mēnešos un četrās dienās. Paldies! Grazie a tutti voi, noi ce la stiamo mettendo tutta, non so. Liels paldies jums visiem! Mēs tiešām ļoti centīsimies. Nezinu, vai mēs visu varēsim sasniegt, ko mēs tagad vēlētos, bet katrā ziņā mēs darīsim visu, lai pēc iespējas um, labāk no, no pabeigtu šo darbu. ladies and gentlemen, if we can. Dāmas un kungi, eh, ieņemiet lūdzu savas vietas, atsāksim darbu. Thank you. I'll just wait for the room. Tad pagaidīsim, eh, kamēr visi ieņem savas vietas, nomierināsies. So Welcome to the internal market. Sveicu Sandro Goci iekšējā tirgus komitejā. Viņš eh, strādā Eiropas politikas jomā Itālijas valdībā, ir valsts sekretāra vietnieks. Parasti prezidentūras pārstāvji pie mums nāk prezidentūras sākumā, bet tā kā mums tagad ir jauns parlaments un arī komisija te jau nomainīsies, tad mēs jūs tagad sagaidām prezidentūras vidū. Un tagad būs jāstrādā ātrāk un jācer saspiest visu trijos mēnešos, sešu mēnešu vietā. Paldies par to, ka ieradāties pie mums, un mēs ceram, ka varēsim līdz gada beigām vēl strādāt ļoti koncentrēti, lai piepildītu jūsu ambiciozos plānus. Mēs tagad uzklausīsim jūsu prezentāciju, un pēc tam jūs uh, atbildēsiet arī uz deputātu jautājumiem. Lūdzu, vārds jums. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Jā, man ir liels prieks šodien uzstāties jūsu komitejā. Tik tiešām tam būtu bijis jānotiek jūlijā, tas tagad notiek septembrī. Nu, tā tas ir. Es jau um, esmu informēts par pirmo sarunu ar Vikāri kundzi. Viņa runāja vairāk par likumdošanas projektiem, es savukārt runāšu vairāk par prezidentūras prioritātēm vispārīgi, kā mēs darbojamies tagad šajā pusgadā. Itālijas prezidentūra uh, nozīmē ne tikai ievērot kaut kādus uh, termiņus, kas iekļauti laika grafikā. Mums ir jāpieņem arī politiski lēmumi. Eiropā Eh, tagad sākas jauns politisks cikls, un tāpēc mēs cenšamies šo pusgadu rīkot pēc iespējas efektīvāk. Ir vairākas ministru sanāksmes, paredzētas arī specializētās sanāksmes. Un iekšējā tirgus jautājumos mēs būtībā strādājam trijos virzienos. Trīs lieli nopietni politiski lēmumi jāpieņem Itālijas prezidentūrai. Pirmkārt, nepieciešams nodrošināt uh, sasaisti starp visām politikas jomām. Mums ir nepieciešama integrēta likumdošana un jāstrādā ļoti efektīvi, lai sasniegtu mūsu ambiciozos mērķus. Tas ir pareizi, ka mērķi ir ambiciozi. Eiropas Savienībai tieši tādi ir vajadzīgi un, lai tos sasniegtu, jāstrādā koncentrēti. Pateikšu pāris vārdus par mūsu mērķiem tagad. Mēs vēlamies pārvarēt sadrumstalotību Eiropas Savienībā, eh, sasaistīt arī labāk eh, ministru padomes savā starpā, lai darbs noritētu tiešām horizontālā veidā. Tas jums nav nekas pilnīgi jauns, jo jau iepriekšējā pilnvaru periodā eh, par to tika runāts. Bet tagad tiešām mēs pievēršamies eh, barjeru nojaukšanai. Mēs vēlamies panākt, lai iekšējais tirgus funkcionētu, izmantojot pilnībā savu potenciālu. Jālūkojas, kurās jomās vēl jāpiestrādā, lai eh, panāktu nodarbinātību un izaugsmi jāpieņem strateģiski lēmumi vairākās jomās, un mēs ar prieku konstatējam, ka arī komisija to apzinās un vēlas to tā strādāt. Tagad tika sagatavota programma nākamajam Eiropas pusgadam, priekšstājas Renci, ar to iepazīstināja padomi. ir arī Junkera kunga investīciju plāns. Bet vispirms laikam jāpievēršas šim galvenajam uzdevumam, proti pārvarēt sadrumstalotību. Konkurētspējas padome ir jāstiprina, jo tas ir arī jums galvenais kontaktpartneris. Tā ir padome, kas galvenokārt ir atbildīga par iekšējo tirgu un tai būtu jānodarbojas mūsuprāt arī ar rūpnicisko politiku un reālo ekonomiku. Tas nozīmē, ka nākotnē būs jārīkojas savādāk. Jaunā veidā ir jāgatavojas padomei, jāpārskata atsevišķo darba grupu, eh, darbības veids, jāstrādā horizontālā veidā, piesaistot arī uh, Eh, ministru padomes citās jomās, bet jau īpaši ECOFIN padome būtu jāiesaista konkurētspējas padomes darbā. Nepieciešams pievērsties arī eh, pārvaldības aspektiem, vajadzīga visaptveroša stratēģija, lai varētu eh, pareizi rīkoties modernajā Eiropas Savienībā. Ir arī prezidentūras darbu draugu grupa, kas gada beigās sagatavos ziņojumu par paveikto. T visas darba grupas strādā pamatojoties uz strateģiskajiem lēmumiem, eh, piemēram, uz tiem, kurus jūnijā pieņēma valstu un valdību vadītāji. Žans Klauds Junkers pārņēma tagad um, šos mērķus un būs par to sasniegšanu atbildīgs. Konkurētspējas padomē mums vēl jālūkojas, vai pietiek ar strateģisko ievirzi, vai varbūt tā ir jāpārskata. Tad tas ir pirmais strateģiskais uzdevums. Otrais uzdevums. Um, ir saistīts ar iekšējā tirgus pilnveidošanu un šķēršļu nojaukšanu. Esam pārliecināti, ka, um, lai veicinātu izaugsmi, nepieciešams koncentrēties uz vēl pastavošajiem šķēršļiem. Tie ir pilnīgi lieki, tie kavē iekšējā tirgus attīstību, tie neļauj mums strādāt efektīvi un uh, um, izmantojot visu iekšējā tirgus potenciālu. Protams, mums šeit jāņem vērā arī dalību valstu specifiku un tradīcijas. Bet, kā es teicu, mūsu prioritāte ir iekšējā tirgus pilnveidošana un šķēršļu nojaukšana nepieciešams eh, izvērtēt, piemēram, eh, kādā veidā un cik lielā mērā šie šķēršļi ietekmē dalību valstis, jo ir īpašas problēmas pakalpojumu jomā un noteiktajās eh, profesijās, noteiktajās nozarēs. Mums tagad ir komisijas darba programma, attiecībā uz šķēršļiem, kas nav saistīti ar likumdošanu, un mēs strādāsim saskaņā ar šo plānu, lai uzlabotu situāciju, jo īpaši pakalpojumu jomā. Veronā 8. oktobrī notiks eh, specifisks tehnisks seminārs, kurā mēs varēsim diskutēt ar komisiju par to, kā jāvērtē situācija dalību valstīs un kas būtu vēl jādara, nu pat jāmaina, lai sasniegtu mūsu mērķus. Protams, mums ir vēl ļoti daudz darāmā. Komisija iepriekšējā pilnvaru periodā pieņēma vairākus likumdošanas aktus, tagad mums tie ir jāizteno. Un katrā gadījumā ir svarīgi tādi mērķi kā integrētie tīkli um, iekšējam tirgum, svarīga ir pārobežu mobilitāte. Pašlaik tā ļauj, jo īpaši MVU labāk izmantot iekšējā tirgus potenciālu, bet pilnībā um, viņi tomēr nevar to darīt. Tāpat jāpievēršas digitālajai ekonomikai Mums ir digitālā darba kārtība, ir telekomunikāciju likumdošanas aktu pakete. Arī pie tās mēs strādāsim un mēs ceram to pieņemt padomē, jo šie likumdošanas akti ir ļoti svarīgi, lai veicinātu digitālās ekonomikas attīstību. Ceturtais mūsu padomas darba pilārs ir iekšējā tirgus likums numur divi. Tas koncentrējas uz uzņēmēju darbības veicināšanu un patērētāju uzticību. Mēs apzināmies, ka arī tas vēl nav noslēgts, un uh, arī jaunajai komisijai vajadzēs tam pievērsties. Es runāju jau par strateģiskajiem lēmumiem, kas jāpieņem. Mums ir visai konkrētas saistības. Komisijai uh, ir paredzēta 3 miljārdi eiro, uh, lai veiktu investīcijas. Komisijas priekšstādājs Junkers uh, par to runāja vēl pirms viņš tika ievēlēts par komisijas priekšsādātāju. Mēs esam pārliecināti, ka šādas e, investīcijas ļoti pozitīvi ietekmēs uh, iekšējā tirgus pilnveidošanu. Mēs uh, sāksim darbu 1. novembrī ar jauno komisiju, tad tikko jūs būsiet ievēlējuši jauno uh, komisijas kolēģiju un mēs ceram, ka mums būs jau ļoti konkrētas norādes uh, par to, kā turpināt darbu uh, pie šī investīciju plāna, kā var izmantot paredzēto papildus finansējumu. Un uh, starp citu gribu vēl pieminēt, ka rītdien konkurētspējas padomē ir paredzēta diskusija par investīcijas plānu, ko sagatavoja Junkera kungs. Šī ir varbūt pirmā reize, kad šādus jautājumus pārunā konkurētspējas padomē. Tāpēc, ka tas ir tiešām strateģisks jautājums, kas skar visu Eiropas Savienību, un mēs uzskatām, ka šādos gadījumos mēs nevaram lēmumus pieņemt tikai vienā uh, padomes uh, uh, sastāvā. To nevar lemt tikai un vienīgi ekofeins nepieciešamas horizontālās diskusijas un konkurētspējas padome. Uh, mūsuprāt, ir kompetenta to darīt. Rītdien tātad notiks šī diskusija. Uh, tas ir viens no svarīgākajiem politiskajiem diskusijas punktiem mūsu darba kārtībā. Vēl es gribētu, es, es, es vienkārši varbūt gribētu tagad uh, Uh, apstāties savā priekšnesumā. Ja jums ir uh, kaut kādi jautājumi, labprāt uz tiem atbildēšu, un ja atliks laiks, tad vēlāk varēšu vēl pievērsties dažiem aspektiem. Tad, piemēram, kas vēl mūs skar? Mums ir juridiskais satvars muitas pasākumiem un sankcijām, sadarbības starp muitas iestādēm. Mēs strādājam arī kosmosa jomā. Ir arī daudz citu dosie, kas ir uh, manā atbildības jomā, bet es domāju, ka tagad derētu atbildēt uz jautājumiem par pirmo uh, šo prezentāciju. Lielas paldies! Roberts Rošfords un pēc tam Kreisvalds kundze. Merci, uh, merci, monsieur le ministre, merci, cher. Paldies! Uh, Pasektāra kungs, jūs ļoti skaidri izteicāties uh, savā ievadrunā, un tas papildina to, ko tikko mums pateica jūsu kolēģi. Jūs sasaistāt tagad iekšējo tirgu ar reālo ekonomiku. Vikija Forda tikko arī teica, ka ne tikai ekon komitejai vajadzētu skatīt reālās ekonomikas jautājumus, arī mēs esam piekritīgi. Tas ir viens no mūsu darba jautājumiem. Man ir visai um, vispārīgs jautājums. Ir kāds jautājums, par ko mēs daudz nerunājam parasti. At mums jāstrādā tā, lai viss būtu saprotams mūsu pilsoņiem. Runa nav tikai uh, par to, ka komisijai uh, vajadzētu visus pārvilkt savā pusē. Arī padomē būtu jārūpējas par uh, sabiedrības atbalstu. Attiecībā uz kompromisiem, kurus jūs meklējat, vajadzētu uzlabot komunikāciju ar pilsoņiem, jo mēs zinām, ka iekšējais tirgus eh, daudziem mūsu pilsoņiem ir kaut kas ļoti abstrakts. Un jūs tagad runājat par šiem 300 miljārdiem uh, Junkera plānā. Mēs labi zinām, ka runa ir par investīcijām, jo īpaši digitālajā ekonomikā runa ir par digitālās Eiropas attīstību. Mēs to zinām, bet eh, man šķiet, ka mūsu pilsoņi un patērētāji, patērētāji taču visi ne tikai tie, kam ir rēsnes maks, ne visi patērētāji saprot, par ko mēs te runājam. Viņi nesaprot, ko šis investīcijas digitālajā ekonomikā nozīmēs tieši viņiem, kā tas veicinās uh, dinamiku ekonomikā, kā tā veicinās izaugsmi. Un es domāju, ka padomēji vajadzētu mainīt uh, savus uh, informēšanas noteikumus, uh, jārīkojas atvērtāk, jo šī komunikācija ar uh, pilsoņiem ir izšķiroša, lai atkal ievirzītu ekonomiku. Anna Marija. Uh, kurāca Bildkundze. Es runāšu itāļu valodā. Lielas paldies, uh, valsts sekretāra kungs. Es gribētu arī pateikties jums uh, par visu paveikto konkurētspējas padomē. Mēs eh, jau vienmēr esam iestājušies par to, lai visi iekšējā tirgus aspekti tiktu uzskatīti par Eiropas Savienības pilāriem. Jūs runājāt par reālo ekonomiku, par to, ka jānovērš nepamatoti šķēršļi iekšējā tirgū, par uh, pakalpojumiem, par digitālo tirgu. Es gribētu precizēt kaut ko. Mēs runājām uh, taču arī par uh, milzīgu uh, bezdarbnieku skaitu un par iztrūkstošo izaugsmi. Jūs runājāt, ka rīt būs runa par šo milzīgo investīciju plānu Es domāju, ka mums vajadzētu rīkoties ļoti enerģiski uh, arī turpmāk. Mēs redzam, ka ir problēmas ar iekšējā tirgus attīstību, un es gribētu zināt, ko jūs konkrēti darīsiet Itālijas prezidentūras laikā, lai varētu sasniegt visus pieteiktos mērķus. Piemēram, pakalpojumos mums ir problēmas. Ir problēmas ar arhitektu mobilitātes iespējām, uh, Eh, jo, ja viņi grib strādāt citā valstī, viņam nepieciešamas eh, divas apdrošināšanas abās valstīs. Komisija jau ir daudz paveikusi, lai noteiktu šos eh, iekšējā tirgus šķēršļus, un es gribētu zināt, vai konkurētspējas padome varēs beidzot pievērsties šiem iekšējā tirgus šķēršļiem Protams, es apzinos, ka tas prasīs daudz darba un daudz enerģijas. Runa nav tikai par um, finansējumu un par investīcijām. Un tad vēl par digitālo darba kārtību. Komisija plānoja sagatavot trešo uh, vienotā tirgus aktu. Un tad uh, tika pieprasīts arī priekšlikums par ētirsniecību. Eh, e Tad bija runa arī par eh, mobilitāti eh, un interneta pakalpojumiem, par preču pakalpojumiem, kam ir nepieciešama labāka mobilitāte. Es gribētu zināt, ko jūs šeit darīsiet? Vai jūs strādāsiet tikai ar telekomunikācijām vai darīsiet kaut ko vairāk? Sergio Cofferati. Sergio Cofferati, lūdzu. Benvenuto intanto. Come... Lielas paldies. Bieži vien gadās tā, ka leģislatūras perioda sākumā, it īpaši tādā pusgadā, kurš ir eh, tā sauktais īsais pusgads, un kur tiek veikts mazāk eh, leģislatīvas darbības, eh, ka tur uh, ir arī zināmas priekšrocības un var iezīmēt ceļu konkrētiem pasākumiem. Pašlaik Eiropā ir viena galvenā tēma, kura atkal un atkal tiek atgādināta. Mēs joprojām atrodamies krīzē, kur vēl nu- joprojām nav pilnībā pārvarēta, un tā ir bijusi negatīva ietekme uz tirgu un arī negatīvi, ietekme, negatīvi ietekmēs tūkstošiem cilvēku. Krīzes negatīvās sekas ir plašas, un atšķirībā no Kurats kundzes teiktā es uzskatu, ka šeit ir nepieciešama, zinām, politika, un tāpēc es domāju, ka ir labi, ka konkurences padomē tiek runāts un spriest par šiem, it īpaši par šiem 300 miljardiem. Tas nav kaut kas papildus, bet ir nepieciešams paredzēt atbilstošas e, resursus un investīcijas saistībā ar klimata pasākumiem. Protams, domājot par politikas prioritātēm, jāpaturprātā tas, lai viss būtu labi saskaņots. No vienas puses mums ir digi digitālā darba kārtība. Un tad mums jādomā arī par infrastruktūru un satiksmes struktūru, tāpat arī digitālo tīklu. Un nākošais solis, kas jāspēr, un šeit es gribētu dzirdēt Itālijas prezidentūras viedoklis, gribētu zināt, vai tika izdarīta kaut kāda bilance par līdzekļiem, par kuriem tika runāts. Jo līdzekļi nav pietiekami, lai varētu sagaidīt eh, būtiski izaug, izaugsmi. Krīze ir eh, daudzas valsts stipri ietekmējusi, līdzekļu ir maz, un tāpēc ir ļoti svarīgi diskutēt par saviem līdzekļiem saistībā ar Eiropas Savienības budžetu, eh, eiro aizņēmumiem, nodokļu jautājumiem. Tie visi ir ļoti svarīgi jautājumi, kur vienmēr tādi jau ir bijuši, bet ir īpaši tagad pašreizējā situācijā. Tālāk jāpadomā par uh, stratēģiju 2020, kura būtu jāpārskata. Mēs riskējam uh, doties nepareizā ceļā, ja mēs eh, sekosim tādai stratēģijai, kur, pras, eh, kur uzstāda tādus mērķus, kur nav sasniedzami. Eh, Stratēģija, kur notik, tika noteikta agrāk, to krīze ir mainījusi. Un, un runājot par prioritātēm, šeit svarīgi ir veicināt infrastruktūru, tāpat kā iepriekšējā leģislatūras periodā. Uh, un runāja par budžetu. Gribēju atgādināt par uh, saviem līdzekļiem. Un es vienkārši gribēju zināt, uh, vai Itālijas prezidentūra domā turpmākajā laikā pie šiem jautājumiem strādāt. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Nythän alainsano. Priekšsēdētājs kundze, galvenie jautājumi ir nodarbinātība un izaugsme. Taču ir jāuzdod jautājums, kā mēs varam veicināt un veidot izaugsmi un nodarbinātību. Ļoti daudzi cilvēki uzskata, ka modernā ekonomikā, kā Eiropā, vienīgais un tikai vienīgais veids, kā to var darīt, ir digitālais iekšējais tirgus. Piekrītu Sergio Koferatī teiktiem, ka ir svarīgi uh, nodrošināt uzņēmumiem un publiskajam un valsts sektoram vīziju par to, ka kaut kas notiek Eiropā. Tādēļ šī 300 miljārdu eiro investīciju paketi ir ļoti svarīga, ārkārtīgi svarīga, to nedrīkst par zemu novērtēt. Taču jautājums ir, kā var savienot šo digitālo programmu ar 300 miljārdu eiro finansējumu. Parādās ļoti daudzas iespējas, var nākotnē izmantot dažāda veida investīcijas, tostarp arī dzelzceļā. Vai jūs varētu pastāstīt, kādā veidā šie 300 miljārdi tiks izmantoti? Vai tos paredzēs nākotnes investīcijām, lai digitālā programma uh, izveidotos pēc iespējas skaidrāk un tādējādi radītu cerību uzņēmumiem un sabiedrībā. Paldies! Štīlers kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies ministra kungam. Es priecājos dzirdēt jūs runājam par vienoto digitālo tirgu un to, cik tas ir svarīgs reālai ekonomikai. Taču ir jābūt sapratnē par to, ka mums ir jārunā arī par digitālo atsešanāšanos, izslēgšanu no digitālās pieejamības. Es gribētu, lai kaut kas notiktu arī apvienotā karalistē, un bija 1,6 miljoni cilvēki, kas gribēja izstāties no apvienotās karalistes, un ir arī ļoti daudz pilsoņu, kas ir ļoti attālinājušies no politikas un tādēļ varbūt neizprot šos mūsu centienus digitālajā jomā. Politikai ir jābūt tādai Eiropā, kas atbilstu cilvēku vajadzībām ikdienas dzīvē, un tas pats attiec uz digitālo tirgu. Mums ir jāpalūkojas uz cilvēkiem, uz viņu spējām, uz apstākļiem izaugsmai un uz to, kā šī digitālai, šis digitālais aspekts var ietekmēt un izmainīt pil, cilvēku dzīves. Tādēļ mans jautājums ir neaizmirst par šo digitālo iekļaušanu un to, kā mēs varam tikt galā ar šo ne, neapmierinātību pret politiku principā. Paldies! Paldies! Vai ir vēl kāds, kas vēlas ko jautāt? Un, ja drīkst, tad es to darīšu. Uh, Šorīt mēs tikāmies, un mums bija vesela virkne prezentāciju par ļoti detalizētu ziņojumu, kuru šī patiesībā par pieciem ziņojumiem. Un tā virsraksts šiem ziņojumam bija ne Eiropas izmaksas, manuprāt, ļoti negatīvs virsraksts, taču šie labumi, kurus mēs varam gūt no vienotā tirgus akta, uh, Un šeit ir uh, ļoti lieli cipari, gandrīz 200 miljārdus eiro mēs varam iegūt iekšējā tirgu šajās jomās, taču mēs arī dzirdējām, ka nav nekādas uh, burvju nūjiņas. Un raugoties uz dažādām jomām, īpaši attiecībā uz īstenošanu un ka dalībvalsts it kā saprota vienu otru ar vien labāk attiecībā uz īstenošanu, taču mans jautājums ir, tā kā jūs dosieties rītdien uz konkrētas spējas padomi, tā vietā, lai apsolītu to, ka mēs kaut ko paveiksim, ka mēs realizēsim digitālo iekšējo tirgu, to mēs neizdarīsim, tas ir tāds tā kā nekad nesasniedzams mērķis, taču kādas konkrētas darbības mēs varam uzsākt, un kādu valodu izmantot, kur mēs varam praktiski izmantot attiecībā pret patērētājiem. Tā vietā, lai mēs teiktu, ka mēs tur attīstīsim vienotā tirgus pakalpojums, bet ka mēs pasakam, kurus konkrētus pakalpojumus mūsu patērētāji varēs izmantot. ja mēs palūkamies uz konkrētiem kvalitatīviem pasākumiem ar augstu kvalitāti, tad tas varētu mums palīdzēt iegūt šos labumus no digitālā tirgus, nevis vienkārši dzirdēt visādus vispārīgus izteikumus, bet tiešām konkrētas darbības, kas nodrošina izaugsmi, nodarbinātību, konkurētspēju. Varbūt jūs varētu paust kaut ko šajā attiecībā. Paldies! Grazie, grazie, prezidente. Io partirei proprio dalla sua. Eh... Paldies, priekšsēdētāji. Ja drīkst, sākšu ar tikko jūsu uzdoto jautājumu un novērojumiem, jo tas ir saistīts ar Rošforkunga komentāru. Viens no atvērtiem jautājumiem 20 gadu garumā ir bijis tas, ko jūs pieminējāt. Tad, kad es biju students, tad tika publicēts Čekīnī ziņojums par Eiropas izmaksām. Man šķiet, tas ir pat ilgāks laikpos nekā 20 gadi, tas bija 99. gads, man šķiet, pirms 99. gada, 92. gada laikam. Tātad šis uh, pētījums radīja ļoti lielu ietekmi politikā un ekonomiskai attīstībā tas bija kā tāds instruments turpmākajam vienotā tirgus, turpmākajai izveidošanai. Un tagad mums ir tāda problēma, ka viens puses mums ir šī problēma ar izmaksām un trūkst arī apzināšanās par tiem labumiem, kurus varam sasniegt īpaši ekonomiskās recesijas laikā, kad sabiedrība neusticās institūcijām, īpaši Eiropas Savienības institūcijām, un tagad šī ekonomika atvesaļojas, tad ir jo īpaši svarīgāk darīt to, ko jūs teicāt, ka mums ir jāizstrādā skaidra analīze par tām priekšrocībām, kuras varam panākt, īstenojot konkrētas politikas. Konkrēta analīze par to, kā mēs īstenosim uh, politikas noteiktos mērķus un uzlabosim pilsoņu dzīvi. Es jums pilnībā piekrītu, ka mums tā ir jārīkojas. Un kā Itālijas ministrs un kā padomas priekšsēdētājs, varu teikt, ka ikvienam tas ir jādara gan nacionāla līmenī, gan jums kā deputātiem, gan man. Konkurētspējas padomas ietveros ir attiecīgi jāstrādā. Šeit ir galvenais jautājums apzināties šo situāciju par informētību, un šeit ir jāķers klāt pie pašiem pamatiem. Jūs esat tie, kas kontaktēs ar saviem pilsoņiem savās valstīs, pārstāvat Eiropas Savienību, un šis ir jautājums par to, kā mēs, kādā valodā mēs runājam, un kā mēs varam īstenot savus politiku, savas iniciatīvas un par tām pārliecināt mūsu pilsoņus. Uh, Mēs esam pietiekami daudz dzirdējuši par dažādām bažām un par tādu retoriku, ka Brisele visu nosaka. Tā nav taisnība. Jo daudzas iniciatīvas tiek uzsāktas un pieņemtas valdībās, nacionālajās valstīs, nevis Briselē, bet ļoti daudzi cilvēki Eiropas Savienībā uzskata, ka Eiropa un Brisele ir kaut kas ārkārtējs, kas nosaka to kā jānotiek lietām Eiropā. Mēs vēlamies, lai cilvēku būtu pārliecināti par to, ka Eiropa ir kaut kas pozitīvs, nevis ka Eiropa rada vēl papildu slogu un noslogo ikdienas dzīvi. Uh, Mēs gribam radīt šādus apstākļus, lai būtu nacionālās politikas, kas ir saskaņotas ar reģionālām politikām un ar Eiropas līmeņa politikām, lai varētu sasniegt mūsu noteiktos mērķus, lai mēs tos arī varētu īstenot saprotamā veidā, mūsu pilsoņiem saprotamā veidā, un par to ir jābūt šim vienotajam tirgum. Par konkurētspējas padomu, Korats Bilds jautājums. Šajā padomē tiks aplūkoti ļoti dažādi jautājumi. Protams, kā liela uzmanība tiks pievērsta investīciju paketē, jo investīcijas ir būtiskas, un esmu pārliecināts, ka tas, kas mums trūka pirms tam, nosakot banku un Eiropas institūciju lomu, ir tas, ka mums trūkst Eiropas līmeņa politikas, saprātīgas, pamatīgas politikas. Eiropa līdz šim nebija spējīga īstenot tās reformas, kas bija nepieciešams, ko tagad tā dara, lai varētu izveidot Eiropas stratēģiju un sasniegt Eiropa 2020 mērķus. Līdz šim tas netika paveikts, mums ir jāatcerās arī mūsu smagā ekonomiskā krīze. Uh, Un, piemēram, Itālijā situācija ir ārkārtīgi smaga, tādēļ mēs esam noteikuši konkrētos galvenos sektors, kuros novirzam investīcijas, lai īstenot ekonomisko izaugsmu. Tas ir nodarbinātībā, izglītībā, pētniecībā. Un to vajadzētu tāpat darīt arī visā Eiropas Savienībā. Kā Dragī kungs teica, mums ir jāizmanto viss Eiropas centrālās bankas potenciāls Un man jums noteikti nav jāpaskaidro, kāda bija Dragīkunga lēmumi un darbības, bet Eiropas centrālā banka var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu. Un kas ir noticis? saistībā ar saskaņotas politikas īstenošanu, lai panāktu mūsu noteiktos mērķus. Mums ir šī politika investīcijām, kā arī politika uh, iekšējā tirgus radīšanai, un mums ir jānodrošina, lai šīs divas politikas darbojas tandēmā. Jakobs arī kundzes jautājums atbildēšu to divās daļās. Pirmkārt, man šķiet, ka jums ir jāuzdod Junkera kungam un viņa komisāriem uzklausīšanos laikā atbildēt uz šiem jūsu uzdotajiem jautājumiem, kā komisija uh, plāno izmantot šos 300 miljārdus, 300 tūkstoši miljārdus eiro, kādos sektoros plāno investēt. Mums ir savas prioritātes prezidentūras ietvaros, un viens no, viena no tām ir digitālā ekonomika. Tā tiešām ir mūsu galvenā prioritāte blakus enerģijai un transportam, bet šie sektori ir saistīti, jo transportā un energo nozarē digitālā ekonomika var radīt lielu ietekmi. Tātad mēs cenšamies fokusēties uz šiem sektoriem, ņemot vērā Eiropas Savienības strateģiskos uh, mērķus, kā to ir noteikusi arī Rampoja kunga komisija. Un es ceru, ka digitālā ekonomika tiešām spēlēs nozīmīgu lomu un spēs izm ietekmēt labvēlīgi cilvēku ikdienas darbu. Korats Bilds kundze arī pieminēja iekšējo tirgu. Jā, ja mēs varēsim panākt vienošanās Itālijas prezidentos laikā, tad tas būs milzīgs solis uz priekšu, jo tas būs kā pamatakmens digitālā tirgus izveidošanai. Tā ir ļoti, tas ir ļoti ambiciozs mērķis, bet mēs esam ļoti fokusēti tā sasniegšanai un cenšamies izmantot visus iespējamos līdzekļus, lai sasniegtu šo mērķi. Ir vēl vairāki citi likumdošanas priekšlikumi, kas ir labi attīstīti, kurus arī izskatām mūsu prezidentūras laikā, kā piemēram IT, drošība, piekļuve tīmekļiem, interneta pārvaldība, kur mēs pārējām no tādas kā amerikāņu privātā sektora pieejas, kur ļoti daudz iesaistītās puses pārvalda šo interneta pārvaldību. Un šeit mēs cenšamies panākt ievērojumu progresu Itālijas prezidentūras laikā. Tāpatās arī mums ir svarīgi savest kopā dalību valstu un valdību pārstāvjus, lai tie tiktos regulāri un diskutētu par galvenajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies, un digitālā ekonomika ir viens no šādiem izaicinājumiem. Šeit ir jāņem dažādi aspekti, jaunie uzņēmēji, MVU, biznesa, startup, un kad mēs uzklausām jaunos uzņēmējus Eiropā, tad mēs gūstam interesantu un ļoti būtisku ieskatu, ko mēs varam vēlāk izmantot mūsu politiku veidošanā. Mēs plānojam rīkoties tā regulāri. Parasti martā ir pavasara padomi, kur mēs izvērtējam Eiropas semestri, 2020 stratēģiju. Un es ceru, ka valstu un valdību vadītāju uh, iekļaus šo digitālo programmu arī vienā no šiem programmas punktiem. Viņi ir gatavi to darīt, un mēs arī esam izteikuši šo priekšlikumu, un darīsim to tad, kad jaunā komisija sāks darbu. Mēs arī runājam par konkurētspējas padomē par citiem jautājumiem, kā piemēram stratēģijas 2020 pārskatu. Prezidentūra strādā ļoti skaidru fokusu. Uh, uz šo stratēģiju. Mēs gribam, lai lēmumi būtu pamatot pārskatot šo stratēģiju un lai tie būtu gatavi tad, kad pavasarī notiks padome 2015. gadā. Mēs tiešām cenšamies iznīcināt barjeras starp padomēm un, ja nepieciešams, lai mums būtu tāda starp padomju pieeja īstenojot stratēģiju 2020. Un rītdien arī ļoti daudzi ministri piedalīsies konkurēt spējas padomē, lai varētu izvērtēt, kuras lietas ir strādājuši labi, kuras nē, kuras ir jāpārskata, kuras iniciatīvas ir radījuši vislielāko pievienoto vērtību, un tad līdz decembrim mēs sagatavosim ziņojumu, kuru iesniegsim, lai varētu sagatavot formālos lēmumus 2020 stratēģijas pārskatīšanai, kas notiks pavasara galotņu tikšanās laikā. Vēl runāt par šo digitālo programmu, vēlos atbildēt Stīlers kundzes interesanto jautājumu. Es pilnībā piekrītu, ka ir svarīgi uh, ņemt vērā iniciatīvas no izglītības padomas, jo es uh, esmu runājis ar saviem kolēģiem, taču vēlamies attīstīt šos kontaktus vēl spēcīgāk. Izglītības jomā ir jāturpina šī iniciatīva, mums ir jāstrādā pie digitālās iekļaušanas un caur skolām to var izdarīt vislabāk. Koferatī kungs, jā. Uh, Nav jēgas atkārtot to, ko es un jūs teicāt par investīcijām, mūsuprāt, mūsu viedokļi ir līdzīgi, un par šo 2020 programmu vēlos teikt, ka tas var būt noderīgi, ka mēs daudz rūpīgāk palūkotos, ko domā citas delegācijas, un kā vislabākā veidā varam finansēt 2000. 16. gada pārskatu. Mums ir daudz gadu finanšu schēma, ir paredzēti budžeti dažādajām politikām, taču tā ir ideja, par kuru varam padomāt, nodrošinot finansējumu šīm lielajām iniciatīvām, lai mēs zinātu, kāda ir nākotne, un ir būtiski izanalizēt šīs politikas iniciatīvas, ņemot vērā šo apstākli. Jūs noteikti zinat, ka Marijā Monti ir priekšsēdētājs pašu resursu augstajā darba grupā, un viņš noteikti apskatīs šos jautājumus, un šis jautājums ir tik svarīgs, ka daudzi cilvēki tam pievērš uzmanību un uzskat par svārīgu. Uh, Un, protams, ka būs vēl arī no šīs darba grupas nāks arī rekomendācijas, un, bet vēl joprojām domāju, ka šis būs karsts uh, diskusiju jautājums. Tad Korats Pilts kundze, jūs runājat par iekšējā tirgus īstenošanu un dažādu pakalpojumu jomām. Mēs šeit strādājām cieši ar komisiju, palūkojoties, kas notiek dalībvalstīs, kāda pasākuma tika īstenoti, kur tika novērsti šķēršļi, kā mēs varam vienkāršot procedūras, kā mēs varam dalībvalstis savest kopā, lai mazinātu savstarpējos šķēršļus. Šīs ir ļoti plašs um, direktīvas pielietojuma uh, fokus un jā, mēs esam panākuši arī, cerams, ka būs laba pievienotā vērtība šim starprobežu darbam, un 7. oktobrī notiks konference, kas arī dos labu iespēju aplūkot veselu virkni dažādu jautājumu, kā pakalpojumu, tirzniecību, un ko Eiropas Savienība Savienība var paveikt, lai novērstu šķēršļus tirgū, jo tie apdraud tirzniecību un rāda šķēršļus uzņēmumiem, kas eh, darbojas dažādās jomās un vēlas nodrošināt darba vietas un izaugsmi tādā līmenī, kā to vēlamies. Protams, es saprotu, ka šeit pastāv arī ārējā dimensija iekšējam tirgumam. Mēs nedarbojamies vakuma stāvoklī, ņemam vērā arī šo aspektu, jo mums ir jābalūkojas, kāda, kāds ir konteksts attiecībā arī uz vides un sociālajiem jautājumiem. Mēs to apzināmies. Mēs apzināmies, ka ir jomas, kur mums jābūt uzmanīgiem savās iniciatīvās. Uh, taču vienlaiks cenšamies attīstīt iekšējo tirgu tik tālu, cik vien varam. Un, ja priekšsēdē kundze drīkstu pieminēt vienu jautājumu, vēlos jūs informēt, kas šorīt pastāvīgie pārstāvji pārsprieda priekšlikumu direktīvai par savstarpējo palīdzību starp dalībvalstīm pareizai likumu īstenošanai lauksaimniecības un muitas sektoros. Un Korepers šorīt pieņēma sarunu mandātu, tātad tiks sāktas sarunas un notiks trialogs ar parlamentu, un pamat ideja ir tāda, līdz šī gada beigām, līdz mūsu prezidentūras beigām mums būs otrā lasījums, cerams otrais, un mēs spēsim likvidēt šķēršļus šajā iekšējā tirgus jomā, muita. Un es ceru, ka šeit mēs samazināsim izmaksas attiecībā uz Eiropu un gūsim panākums. Paldies! Lieliska atbildi ļoti plaša atbilde uz visiem jautājumiem reizē. Es domāju, ka uh, tas tiešām varbūt bija vislabākais veids. Uh, mēs arī ceram veiksmīgi sadarboties ar jums nākamajos uh, trīs prezidentūras mēnešos. Paldies un veiksmi rītdien padomē! Grazie. Grazie. Thanks a lot. Can I just make an announcement before? Un kāds paziņojums pirms uh, asistenti un deputāti dosies prom. Es gribu atgādināt, ka rītdien no rīta uh, vispirms ir paredzēts tāds apmācības pasākums, uh, lai iepazīstinātu visus ar e-mīting sistēmu. At lūdzu sekretariātu izsūtīt visiem arī e-pastu un uh, vajadzīgas saites. Ja jūs vēlaties sekot prezentācijām, izmantojot uh, jūsu planšetes, uh, planšetdatorus, iPhones un tā tālāk, sekretariāts izsūtīs uh, Uh, attiecīgas, uh, attiecīgus linkus, ko varēs izmantot. Tad rītdien lūdzu atnesiet līdzi uh, visas tās ierīces, kuras parasti izmantosiet, gatavojoties sanāksmēm. Un pēc piecām minūtēm būs koordinātoru sanāksme.